Sehr geehrter Herr Generalsekretär der Vereinten Nationen. Augsti uh, godātais uh, ANO ģenerālsekretāra kungs. Tas ir uh, liels gandrījums jūs šeit Eiropas parlamentā atkal sveikt. Cienītā Banes kundze, arī jūs sirsnīgi sveicu, jūs pavadat vīru un sirsnīgi sveicu arī jūs Eiropas parlamentā. Ģenerāla sekretāra kungs pirms uh, 70 gadiem San Francisco tika nodibinātas, uh, nodibināta apvienotā nāciju organizācija. Akst, uh, cienītās dāmas, ko tie kungi, uh, ANO šodien ir svarīgākā organizācija, kas organizēs starptautisko sadarbību, un tas ir pīlārs, uz uh, kura balstās pasaules kārtība, un tā ir absolūti nepieciešama organizācija, lai uh, nodrošinātu starptautisko drošību. Starptautiskā drošība kas uh, visdažādākajos pasaules reģionos ir tik ļoti nepieciešama kā vēl nekad, un tādēļ apvienoto nāciju organizācija uh, Tai piekrīt centrāla nozīmīga loma konflikta atrisinājumā, un tai šā loma arī jāuzņem elementiem, kas mums ir nepieciešams, lai rast mierpilnus risinājums. Eiropas Savienība piekrīt un arī Eiropas parlaments īpaši piekrīt jūsu organizācijas galvenajiem darbības mērķiem. Uh, augstgodātais ģenerālsekretāra kungs. Tas nozīmē, ka jāapkaro ir klimata pārmaiņu sekas, cīņa pret uh, nabadzību pasaulē, cīņa pret uh, badu pasaulē un tāpat uh, cīņa par izglītību, par ilgspējīgu izaugsmi ir priekšnosacījums, lai organizētu miera procesus. Tā kā es jau teicu, tas ir absolūti steidzami nepieciešams. Mēs šajā cīņā, kā Eiropas parlaments, to es varu jums, manu kolēģu vārdā, teikt, mēs bez jebkādiem nosacījumiem jūs atbalstam, un tādēļ mums ir liels gods jūs, ģenerālsekretāra eh, kungs, sveikt šeit parlamentā, Eiropas eh, demokrātijas. Uh, Eh, izpausmas vietā, un esmu ļoti iepriecināts, ka varu jau otro reizi Eiropas parlamentā eh, lūgt jūs uzstāties. Lūdzu, ģenerāla sekretāra kungs, jums vārds. Your Excellency, Ekscelences, Mārtiņš Šulc kungs, Eiropas parlamenta prezidenta, godājumie Eiropas parlamenta deputāti, godājumie Eiropas parlamenta viceprezidenta un komisāri, ekscelences dāmas un kungi. Esmu pagodināts uzrunāt Eiropas tautas pārstāvis. Es sveicu prezidentu Šulcu ar prestīžā kā ar lielā balss saņemšanu šo mēnesi par viņu darbu, demokrātijas veicināšanā un Eiropas parlamentu tuvināšanā e, Eiropas iedzīvotājiem, kā tam arī ir jābūt. This šis parlaments pārstāv plašu spektru kultūru, tradīciju, kuras saista kopīga pārliecība, ka mēs būsim spēcīgāki un labāki strādājot kopā. Jums ir svarīga loma katrā ANO e, darbkārtības aspektā Eiropas Savienība ir starptautiskās sadarbības pilārs, kas vērst uz miera, attīstību un cilvēku tiesību veicināšanu. Āno uh, uh, ar prieku vēro, cik Eiropas Savienība uh, ir apņēmīga un aktīvi līdzdarbojās starptautiskos procesos, par to esam pateicīgi. Dāmas un kungi, gribētu trīs izaicinājumiem pievērsties šodien, kas ir savstarpēji saistīti un ļoti nozīmīgi, kas šobrīd kam šobrīd jāpievērš lielzmība. Proti, vardarbīgas ekstremisms, otrais - migrācijas spiediens un izaicinājumi, otrkārt - ilgspējīgas pasaules veidošana visiem tās iedzotēm. Dāmas un kungi! Pirmais - vardarbīgā ekstrēmisma izplatība ir nopietns draudz starptautiskam mieram un drošībai. Brutalitāte pret civiliedzīvotājiem, ko izvērš ekstremistiskas grupas, ir tieši izaicinājums starp e, universālā miera, taisnīguma, tolerances un cilvēku cīņas vērtībām. Kultūras mantojuma iznīcināšana ir vēl, viens, vēl viena fronte, kas atvērta pret mūsu kopēju cilvēcīgumu. Esmu apņēmības pilns sadarboties ar Eiropas institūcijām, lai vērstos pret šiem izaicinājumiem, ANO ir izstrādājis visaptrošu rīcības plānu, lai cī, e, e, cīnītos pret e, vardarbīgo ekstremismu. Es to prezentēšu vēlāk šogad ģenerālamai asamblējai. Mēs te esam iekļaujuši, iekļaujuši pārvaldību, atbildīgumu, cieņu pret startotiskām universālām vērtībām un dialogu ar dažādām iedzīvotājiem. Tiesiskums tiesiskumiem ir izšķirīga nozīme. Mums vienmēr jāapzina savu atbildība e, izvairīties no tādām reakcijām uz vardarbību estreizes, kas to vēl vairāk pasliktinātu. Mums ir jādod iespējas jauniem cilvēkiem e, izmantot savas iespējas, un mums ir jāpārdomā, kas liek jauniem vīriem un dažreiz sievietēm kļūt tik radikalizētiem un atsvešinātiem, ka viņi ir gatavi uh, vārdarbīgi vēsties pret citiem un dažkārt pat pret savu pašu dzīvību procesa gaitā. Vārdarbību visvairāk redzam uh, Daesh, Boko Haram, Al-Shabaab un citu sektantisku un teroristisku grupu uh, rīcībā. Taču ir arī acīm redzot šī vardarbība eh, naida runā, ko izvērš arī dažas politiskās figūras un partijas, minoritātes un migranti ir starp tiem, pret kuriem šī naida runa visbiežāk ir vērsts. Sadarbosimies, eh, lai vērstos pret šīm parādībām to, to saknēs, cienījumās dāmas godējumie kungi, migrācijas izaicinājums arī mūs visus ļoti skar. No vidusjūras līdz Dienvidu Austrum Āzijas piekrastēm. Tur daudz vīriešu, sievietes, bērnu uh, zaudē savas dzīvības bīstamās bēgšanas akcijās. Šogad 1800 migranti ir vidusjūrā noslīkuši apmēram 24 reiz vairāk nekā tajā pat laikā pagājušajā gadā. Pusi no tiem, kas šķērso vidusjūru, bēg no eh, kariem vai vajāšanām vai cilvēktiesību pārkāpumiem. Viņa atbilst uh, uh, starptautiskam bēgļu statusam un ir baudījuši, uh, pelnījuši tādu aizsardzību. Eiropai ir sava loma spēlēm šeit un kolektīvā atbildība rīkoties cilvēku dzīvību glābšanai vajadzētu būt mūsu vislielākai prioritātei. While arī um, tiesību sargājušo iestāžu rīcībai jābūt efektīvāk pret cilvēku kontrabandistiem, bet tāpat laikā uh, ir arī jāsargā to cilvēku dzīves, kas ir devušos šajos bīstamos bēgšanas gaitās, un ir arī. Pirms divām dienām īrijā es eh, tikos ar cilvēkiem no Sīrijas, Afganistānas, Mjanmaras un Demokrātiskās Kongo republikas, kuri bija veiksmīgi uh, pārvietoti. Viņu dzīves nav bez grūtībām, bet viņi ir atraduši drošību un savā jaunajā mājvietā e, viņi ir pieņemti laipni. Es zinu, ka ir daudz šādu piemēru visā Eiropā, un mums ir vajadzīgi vēl vairāk tādu piemēru pat laban. Šorīt man bija vēl viena iespēja satikt deviņgadīgu sīriešu meiteni, kas aizbēga no vardarbības savā dzimtajā zemē un pilsētā. Es biju dziļi aizkustināts, kad viņa mani aicināja un skaidroja savu sapni. Es viņu iedrošināju nezaudēt e, drosmi. Pasaule ir ar tevi, viņa sacīja, ANO ir ar tevi un tavu ģimeni. Un arī kopumā Sīrijas tauta. Tas bija viens no aizkustinošākiem brīžiem man, godājumie parlamenta deputāti. Es apsveicu un āno apsveic Eiropas komisijas ierosinājums um, migrācijas politikas iedibināšanā, kas paredzētu 40 tūkstoši eh, pat, politiskā patvēruma meklētāju pārvietošana. Tas ir solis pareizā virzienā. Es mudinu es izrādīt līdzjūtību, izvērtējot šo ierosinājumu uzņemties da, savu atbildības daļu. Uh, slodzes veiksmīga dalīšana. Slodzes veiksmīga sadalīšana uz vairākiem pleciem, ļautu Eiropas Savienībai eh, rast risinājumu šai arvien pieaugušai cilvēku plūsmai, eh, radot piemēru citiem pasaules reģioniem, kas saskars ar līdzīgiem izaicinājumiem. ANO un ārā augstais komisārs bēgļu jautājumiem, kā arī starptautiskā migrācijas organizācija turpinās cieši sadarboties ar Eiropas līderiem, lai risinātu krīzi tā, lai startotiskās tiesības un, e, un cilvēktiesības tiktu respektētas. Mūsu pieeja jābūt visaptarošai, ņemot vērā e, mēķu valsts, tranzītu valsts un pār visam izcelsmes valsts. Mums jāstrādā, lai izbeigtu konflikts, e, kas ir bijuši pamatā šai lielai cilvēku pārvietošanas plūsmai kas ir lielāka nekā jebkad iepriekš kopš otrā pasaules kara. Mums jāstrādā kopā Eiropā un citur, lai izvairītos no migrantu stigmatizēšanas. Eiropa e, piedzīvo e, demogrāfiskās izaugsmas palēnināšanos un ir kaut kā arī jāaizstāj darba tirgū trūkstošās darba rokas. Eh, eh, Eiropai tādēļ ir vajadzīgi migranti. Postu... Eiropas pēckara vēsture ir viens no vēstures lieliskiem piemēriem, kā sadarboties mieram un labklājībai. Eiropas panākums ir arī licis migrantiem ar cerībām raudzīties uz to. Tādēļ es jūs mudinu uh, piepildīt šīs gaidas, ko esat paši ar savu veiksmīgo rīcību sev un pasaulē radījuši. Dāmas un kungi, pievērsīšos trešam lielam globālam izaicinājumam, kur mēs ļoti gaidām Eiropas vīzijas un līderību šajā kritiskajā uh, ilgspējīgās attīstības gadā. Šim ir jābūt gadam, kur notiks īsti globāla līdzība. 2015. gadā mums ir trīs vēsturisks iespējas nodrošināt, ka pasauli būs uz ilgspējīga labklājība un uh, uz vienlīdzības ceļu. 1. jūlijā mums jāatjauno globālā partnerība attīstībai starptautiskā eh, konferencē attīstības finansējumā Adisabebā. Attīstītajām valstīm ir atbildīgi uzņemties vadību šajā procesā, nodrošināt finansējumu, lai izskaustu ekstremālo nabadzību un risinātu klimata izmaiņu problēmas. Oficiālā attīstības attīstības atbalsts būs nepieciešams finansējumu ziņā arī turpmāk, īpaši vismazāk attīstītām valstīm un mazām salu valstīm, kurām steidzam ir vajadzīgs turpināts un palielināts pat atbalsts. Es vēlos uzslavēt tās valstis, kas ir izpildījušas mērķi 0,7% e, e, e, iekšzemes nacionālā produkta attīstības palīdzībai atvēlēt tā skaitā 0,2% pasaules vismazāk attīstītām valstīm. Es aicinu citām SAO valstīm sekot šim piemēram. Es um, vakardienas e, es dalībvalstu mērķi e, gribētu uzslavēt e, šo, šo mērķi turpināt tiekties, un es gribētu aicināt to izdarīt, sasniegt iespējami ātrāk. Un mēs zinām, ka ar oficiālo attīstības palīdzība vien nepietiek. Mums ir jāmobilizē finansējums no visdažādākiem avotiem, gan privātiem, gan publiskiem. Lai finansētu attīstītu, eh, attīstību, eh, galvenā atbildība gulstas uz valdībām. Mums ir eh, arī jāpilnveido efektīvs, godīgs nacionālas nodokļu sistēmas, ir jāsadarbojas nodokļu jomā arī starptautiskajā plānā, lai izdarītos no, um, lai vērsos pret izvairīšanos no uh, nodokļu izmaksas. Un tādēļ Adis Abebas konference būs ļoti nozīmīga, lai uh, radītu savstarpēju uzticību uh, un radītu tādu pozitīvu momentu un mūsu plāns pārvērs realitātei. Um, septembrī Ņujorkā būs vēl viens liels uh, brīdis, kad valstis pieņems eh, attīstības darba kārtību pē, laikam pēc 2015. gadam un noteiks jaunas eh, ilgspējas attīstības mērķus. Universāla uh, uh, darba kārtība, kas ir vērsta uz pasaules vajadzību apmierināšanu, Un viss valsts, viss valdības ir aicināts neilgspējīgas patēriņa uh, ieradums izmainīt. Eiropa ir jau apņēmsies uh, oglekļu izmešus samazināt treškārt. Tad, tad Pārīzē septembrī mums ir jāpieņem Parīzes klimata konferencē uh, eh, ambiciozi uh, mērķi, uh, Un šeit ir arī ļoti būtisks spēcīga Eiropas līderība, lai panāktu klimatu vienošanos, kas mazinātu klimatu riskus, veicinātu labklājību un stiprinātu uh, energo drošību un arī citas drošības aspekts. Atsevišķām valstīm nosakot sev saistošas mērķus un enerģijas politiku, uh, veidojot Eiropas saimnības līmenī, uh, Eiropa atkal ir flagmanis um, šajā jomā, lai o, uh, mazinātu oglekļu izmešus visā pasaulē. Es pateicos Eiropas Savienībai, ka tā ir pirmā, kas šī gada martā notiek uz klimata mērķi un par jūsu dāsno pienesumu, daudzu ES dalībvalstu dāsno pienesumu zaļā klimata fondam. Finansējums ir kritiski nozīmīgs, lai panāktu uh, ambiciozu vienošanos Parīzē. Ir jābūt politiski eh, ticamai trajektorijai, lai mobilizētu 100 miljārdu dolārus gadā līdz 2020. gadam. Zaļā klimata fondam ir jādarbojas pirms Parīzes jau, lai tas varētu atbalstīt mazas salu valsts, kas ir attīstības valsts un vismazāk attīstītās valsts Āfrikā. Es uh, lūdzu Eiropas Sanībai sniegt stingru atbalstu šajā ziņā, un es arī lūdzu Eiropas Sanībai atbalstu veidojot un īstenot īpašu paketu visvājākām valstīm, tā skaitā vismazās mazās salvalsts un visvājāk attīstītās valsts, kas risinātu viņu problēmas klimatu un attīstības jomā šī paketa būtu galvenokārt vēst uz finansējumu, e, ilgspējīgu adaptāciju un enerģētiku. Visbeidzot, aicina Eiropas saimnību turpināt um, šo tiekšanos uz ambiciozākiem mērķiem attiecībā uz klimatu mērķu noteikšanu 2020. gadam, kā arī apsvērt vēl ambiciozākus mērķus uh, div, uh, periodam pēc 2020. gada. Thank you for your support. Paldies par jūsu atbalstu. Priekšsēdžu kungs, godājumie parlamenta deputāti. Šogad aprit 70 gadi kopš apvienoto nāciju organizācijas dibināšanas. Mūsu organizācija dzim no otrā pasaules kara uh, drupām, kas uh, Eiropas liels daļas bija sagraus. Jūsu miers un labklājība ir konkrēts simbols tam, ko var uh, panākt pat pēc visgraujošākiem postījumiem. Mēs dzīvojam sarežģītā uh, pasaulē, pilnā ar problēmām, taču mēs arī dzīvojam iespēju pasaulē, un jūs esat starp tiem, kas uz kuriem tik lietas, likts vislielākās cerības. Jūs esat lokomotīva ar visspēcīgāko dzinēju. Aicinu jūs uh, vilkt pasaulē sev, sevis un uh, stumt viņu uh, sev priekšā ar jūsu spēcīgo dzinēju. Kopā mēs varam nodrošināt taisnīgāku pasauli gan šai paudzei, gan nākamām. Paldies par jūsu spēcīgo apņēmību, līderību demokrātijas jomā un kalpošanas garu, eh, ko jūs eh, parādat pārstāvot Eiropas eh, iedzīvotājs. Paldies, ka arī ANO mērķus un ideālus veicinat. Paldies par šo iespēju jūs uzrunāt. Ekscelents, godājumie parlamenta deputāti, strādāsim kopā, lai pasauli kļūtu labāku un lai visi cilvēki, neskatoties uz to izcelsmi, varētu dzīvot cieņā, kur neviens netiks pamests viens. Tas ir mūsu, mans un jūsu visu politiskais un morālais uzdevums šajā 21. gadsimtā. Paldies par jūsu uzmanību un līderību. Paldies! Paldies. Godātais ģenerālsekretāra kungs. Jūs tik labi saprotat vācu valodu, ka jums tulkojums varbūt nemaz nav vajadzīgs. Paldies, un es domāju, ka kolēģu uh, aplausi parādīja, ka tas, par ko jūs runājāt, ir arī tas, kas mūs īpaši. Uh, satrauc un uh, ar ko strādājam, un izmantoju iespēju, ka jūs otrais viesojaties Eiropas parlamentā, lai teiktu, ka Eiropas parlamenta deputāti, un to saku visu kolēģi un kolēģu vārdā, Mm, pasaka paldies ne tikai apvienotā nācija organizācija, bet arī jums personīgi, jo es domāju, ka jūs esat eh, viens no visticamākajiem pārstāvjiem šai idejai, ka ir iespēja mierīga sadarbība starp visiem tautu pārstāvjiem šajā eh, zemē, šajā planētā, un tādēļ arī par jums, jums personīgi liels paldies! Thank you. Um, Dārgie kolēģi!